Labu pēcpusdienu visiem, saka nākamā priekšsādātāja Šulc kungs ir devies prom. Atsākam sanāksmi un ķeramies pie balsošanas. Balsojumu jāsaka mums priekšā ir daudz, tāpēc lūkšu visus izturēties konstruktīvi, tā lai mēs varam veiksmīgi virzīties uz priekšu. Pirmais ziņojums ir Selimoviča ziņojums, viens grozījums, par ko tagad jābalso, un balsosim personā, ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Līdz ar to tiesība akts tiek pieņemts saskaņā ar vienošanos, ko panācis parlaments un padomu savā starpā. Pārējiem tālāk pie Marka Tarabēlas ziņojuma. Pirmais grozījums par pret atturs pieņemts. Komisijas priekšlikums par? Pret? Atturas? Pieņemts. Likumdošanas rezolūcija ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemta. Tālāk pārējiem pie Knuta Fleckensteina ziņojuma un 148. grozījums ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk. Birkne grozījumu, ko iesniegusi atbildīgā komiteja. Jūs redzat tos visus savā balsojuma sarakstā, kas par, tas ir bloku balsojums. Pret. Atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 41. Ar personālu balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 98. grozījums par pret atturs pieņemts. 99. par pret atturs pieņemts. 148. ar personālu balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 139. ar personālu balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 44. komitejas grozījums par? Pret? Atturs? Pieņemts. 140. D par? Pret? Atturs? Pieņemts Noraidīts. 141. D par. Pret. Atturs. Noraidīts. 150. personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 137. personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 142. personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 48. komitejas grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts. 154. personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 151. ar personālu balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 152. personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 143. un 147. personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 94. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 97. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 153. atkrīt, 101. par, pret, atturs, pieņemts, 144. par, pret, atturs, noraidīts, 155. D par, pret, atturs, noraidīts. 110., 112. līdz 114 par, pret, atturs, pieņemts. 111. par, pret, atturs, pieņemts. 145. atkrīt, 156. personāla balsojums sākam balsot. Un beidzam balsot. Noraidīts. 158 eh, par, par 138 par pret, atturs pieņemts, 138 par pret, atturs noraidīts, 149 ar personālu balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts komisijas priekšlikums. Ar personālu balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Lik tālāk došu vārdu referentam Fleckensteina kungam. But now, uh, Frau Präsidentin. Priekšstādās kundze, 61. pants, otrā daļa reglamentā atsaucos uz to un lūdzu atlikt balsojumu un balstoties uz mandātu, par kur tikko pieņemām lēmu un starp institūciju sarunas sākt nekavējoties. Liels paldies! Un tagad balsosim par referentu priekšlikumu ar personālu balsojumu. Sākam balsot! Beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to šis jautājums tiek nodots tālāk atpakaļ komitejai, lai varētu sākties iestāžu sarunas. Liels paldies, kolēģi, pāriem pie Gvaltjērī ziņojuma. Blokā pirmais bloks par pret atturas pieņemts. Otrais grozījuma bloks līdz ar to atkrīt. Balsojam par komisijas priekšlikumu par pret atturs pieņemts. Un tagad par likumdošanas rezolūciju ar personālu balsojumu sākam balsot. Beidz, sākam balsot. Beidzam balsot tagad. Pieņemts. Lieliski. Pārējiem pie Benedeka Javora ziņojumu. Pirmais grozījums par pret atturs noraidīts. Otrais par pret atturs noraidīts. Trešais par pret atturs noraidīts. 28. pāns divās daļās. Personāla balsojums par pirmo daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Personāla balsojums par otro daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 29. pants divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturs. Pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturs. Noraidīts. 31. pāns trijās daļās. Pirmā daļa ar personālu balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar personālu balsojumu otrā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa ar personālu balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 4D grozījums par, pret, atturs, noraidīts. 5. par, pret, atturs, noraidīts. 48. pants, divās daļās, pirmā daļa ar personālu balsojumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa ar personālu balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. It bija skaidrs balsojums, bet labi, ja vēlaties pārbaudīt, varam pārbaudīt elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Es ļoti atvainojos. Nebija viss tik liels balsu. Um, nebija tik liela balsu starpība, kā man šķita. Bet, nu, tik un tā man bija taisnība. Pārējiem tālāk pie. Sastāv D grozījuma. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais D grozījums. Personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 11. par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 8. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 13. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 14. par. Atvainojiet, vēlties pārbaudīt. 13. grozījumu labi, elektroniski pārbaudām 13. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. Par. Pret. Atturs. Pieņemts. Devītais par, pret, atturs, noraidīts. 76. pants, personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Par rezolūciju balsosim ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pārējiem kolēģi tālāk pie Mlīnāra ziņojuma. Sāksim ar ceturto grozījumu. Alternatīvā rezolūcija par. Pret. Atturs. Noraidīts. Piektais pāns divās daļās. Pirmā daļa par. Pret. Atturs pieņemts, otrā daļa par, pret, atturs, noraidīts, bet pārbaudīsim tomēr drošības pēc elektroniski. Lūdzu, balsojam par otro daļu piektais pants. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais pants. Sākotnējais teksts. Pirmā daļa ar pāris nobalsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa par pret atturs pieņemts. Astotais pants par pirmā daļa par pret atturs pieņemts. Otrā daļa par atturs pieņemts. Labi, pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Norādīts. Otrais grozījums par. Pret. Atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais pants trīs daļās, pirmā daļa par. Pret. Atturs pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturs pieņemts. Trešā daļa par. Labi, pārbaudīsim otro daļu elektroniski. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa par, pret, atturs, pieņemts. 12. pants, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. pants par, pret, atturas, pieņemts. 13. pants pirmā daļa par, pret, atturs pieņemts, otrā daļa par, pret, atturs. Pārbaudīsim elektronisku otro daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais pants, pirmā daļa par, pret, atturs pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa par. Pret. Atturs. Pārbaudīsim elektronisku trešo daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 15. pants par pret atturs pieņemts. 16. pants pirmā daļa par pret atturs pieņemts. Otrā daļa par pret atturs pieņemts. Trešā daļa par pret pret, atturs, pieņemts. Ceturtā daļa par, pret, atturs, pieņemts. 18. pants pirmā daļa par, pret, atturs, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturs, pieņemts. Trešā daļa par, pret, atturs, pieņemts. Labi, pārbaudām elektroniski trešo daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. pants par. Pret. Anturis pieņemts. 21. pants ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 23. pāns personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 24. pāns par. Pret. Atturs. Noraidīts. 28. pāns. Pirmā daļa ir personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturs. Pieņemts. Trešā daļa par, pret, atturs. Pieņemts. 29. pants. Pirmā daļa ar personālu balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 32. pāns ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. 33. pāns pirmā daļa par pret atturs pieņemts, otrā daļa par pret atturs noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski. Man nebija īsti skaidrs. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 34. pants, pirmā daļa par, pret, atturs pieņemts, otrā daļa par pret atturas noraidīts, trešais grozījums par pret atturas noraidīts, 36. pants. Labi, pārbaudīsim trešo grozījumu elektroniski. Es gribētu lūgt jūs skaidrāk celt rokas, tā lai to var labāk redzēt. Tātad trešais grozījums elektroniski. Pieņemts. Kolēģi. Tālāk 38. pants personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais ievilkums par pret atturs pieņemts. Pirmais grozījums par, pret, atturs. Pārbaudīsim elektroniski pirmo grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. A apsvērums ar personālu balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam balsot tātad. Pieņemts. B apsvērums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. C apsvērums. Sākam balsot. Ar personālu balsojumu. Beidzam balsot. Pieņemts. E apsvērums divās daļās. Pirmā daļa ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. F apsvērums ar personālu balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. H apsvērums par. Pret. Atturs. Pieņemts. L apsvērums pirmā daļa par. Pret. Atturs. Pieņemts otrā daļa par. Pret. Atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. P apsvērums pirmā daļa par. Pret. Atturs. Pieņemts otrā daļa par. Pret. Atturs. Pieņemts. Q apsvērums par. Pret. Atturs. Pieņemts. Te apsvērums pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Dubultvē personāla balsojums par. Beidzam tātad balsot. Pieņemts. X apsvērums par. Pret atturas pieņemts Z apsvērums. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. Tālāk personāla balsojums par rezolūciju kopumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kolēģi, tagad pārēsim pie Honibals ziņojuma un sāksim ar trešo grozīmu par, pret, atturas, noraidīts. Bet pārbaudīsim elektroniski, tātad par trešo grozījumu. Sākam balsot elektroniski, beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais uh, punkts, pirmā daļa, kas par pret atturas pieņems. Otrā daļa personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā, otrais punkts, pirmā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts, trešā daļa, personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais punkts. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Sastais punkts, pirmā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts. Septītais punkts, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais punkts, kas par, pret pret atturas pieņemts. Desmitais punkts personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. punkts, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 12. punkts. 5 daļas pirmā daļa, kas, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa, kas par? Pret pret, atturas, pieņemts. Trešā daļa personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts. Piektā daļa ar personālo balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. 13. punkts, pirmā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts. 15. punkts, kas par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais grozījums, kas par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. Pirmais grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 17. punkts. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 18. punkts. Pirmā daļa - personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa - kas par? Pret. Atturas noraidīts, bet nav īsti skaidrs, un tāpēc pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tomēr pieņemts. Trešā daļa, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 19. punkts, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 20. punkts par? Pret. Atturas. Pieņemts pieņemts. Otrais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 26. atkrīt, pārējiem pie 29. punkta, pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts, trešā daļa, kas par pret atturas pieņemts, ceturtā daļa, kas par pret atturas pieņemts. 31. punkts, pirmā daļa, personālais balsojums, sākam balsot. 31. punkts, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa ar personālo balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. 32. punkts, kas par pret atturas pieņemts. 33. punkts, pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts. Otrā daļa ar personālo balsojumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 34. punkts, kas par pret atturas pieņemts atturas pieņemts. 36. punkts, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa ar personālo balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts. 37. punkts, personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 38. punkts, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 39. punkts, pirmā daļa, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa ar personālo balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemta. 40. punkts, pirmā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts. 42. punkts, kas par, pret, atturas, pieņemts. 43. punkts, pirmā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa ir personālo balsojumu, sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemta. 48. punkts, kas par, pret, atturas, pieņemts. 50. punkts, pirmā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, par, pret, atturas, pieņemts. 54. punkts, pirmā daļa, personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemta. Otrā daļa personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. 56. punkts. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 57. Pirmā daļa. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa. Kas par? Pret. Atturas pieņemts 58. punkts, kas par pret atturas pieņemts 59. kas par pret atturas pieņemts 60. personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 61. punkts. Viss personālai balsojumi. Pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts otrā daļa personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemt. Trešā daļa personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemta. 62. punkts, kas par, pret, atturas, pieņemts. C apsvērums divas daļas, pirmā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa ar personālo balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. G apsvērums pirmā daļa, kas par, pret, atturas atturas pieņemts. Otrā daļa, kas par, pret, atturas pieņemts. Trešā daļa par, pret, atturas pieņemts. H apsvērums, kas par, pret, atturas pieņemts. P apsvērums, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. R apsvērums, pirmā daļa, kas par, pret, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. V apsvērums, kas par, pret, atturas, pieņemts. Dubult V par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk rezolūcija kopumā personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Rezolūcija pieņemta. Paldies, kolēģi. Tagad neliels pārtraukums, un pēc tam pāriesim pie balsu skaidrojumiem. Lai jums garšīgs pusdienas! Kolēģi, un tagad ķersimies pie balsu skaidrošanas pēc vienas minūtes. Līdz ar to es gribētu lūgt visus deputātus, kas nepiedalīsies šajā procesā, atstāt zāli.